Witam Państwa bardzo serdecznie, przepraszam za opóźnienie. Rozpoczynamy. Priecājos tātad vēlreiz jūs visus šeit redzēt. Es atvainojos, ka sākam darbu mazliet vēlāk nekā sākotnēji paredzēts. Un, lūk, sāksim komitejas sēdi līdz pulkstens desmitiem. Mums paredzēts izskatīt darba kārtības punktu, kur piedarīt, piedalīsies pārstāvi no, no FAO, bet man ir vēl kas arī sakāms pirms tam. Jūs jau droši vien zināt, esat dzirdējuši, bet es nezinu, vai esat saņēmuši ēpastu no Hāzekampas kundzes, kurā viņa apšauba vakardien pieņemtu lēmumu. Respektīvi, vakar attiecībā uz dzīvnieku transportu tika apskatīts ziņojums ziņojums vakardien eh, tika piešķirts EKR, eh, lai, nu, tiktu tātad eh, viņi iecēja savu referentu darbam pie tā. Hāzekampas kundze ir iesniegusi iebildumus. Viņa ir arī šeit atsaukusies uz konkrētiem pantiem un sniegus pamatojumu, un tāpēc gribu tagad jūs informēt. Uh, par to un izteikt vairākas piezīmes. Vakardien šis ziņojums, kā jau teicu, tika piešķirts EKR grupai koordinātoru sanāksmē. Notika balsošana, 25 balsis pret 17. Nu, tā tad lūk. Tieši tā tas parasti arī norisinās Nu, un kā jau parasti tas arī notiks, vispirms diskusijas, tad ziņojums un tā tālāk. Un mēs neizmantojam šoreiz punktu sistēmu, jo drīzāk šī punktu sistēma kalpo kā tāda orientācija vispārīgā veidā. Nu, lūk, tāda ir situācija attiecībā uz vakar pieņemto lēmumu. Un man jāsaka, arī nav nekādas īpašas intereses eh, par to, kā šie ziņojumi tik, tiek sadalīti ar sprīdus. Nē, esmu interesēts tajā, ka šis ziņojums tiek piešķirts vienai vai citai grupai. Es savu, tāpat laikā manu lomu šeit um, apšaubīja Hazekampas kundze. Es, protams, ļoti priecātos, ja man būtu kaut kāda tāda veida visvarena ietekme un es varētu šādi pēc saviem ieskatiem dalīt ziņojumus. Bet es tomēr gribētu teikt, ka tā viss nav. Nu, nav tā, ka. Mm, nav tā, ka es te varētu kaut kādā veidā nodarboties ar sabotāžu un tā tālāk. un priekšsēdētāja konferencei eh, Tātad bija jālēm par to, vai šeit ir agrī kompetence. Par to viņi arī lēma. Tā tas arī notiek. Bet jāsaka, nebija pietiekami daudz laika, lai es varētu jums uh, eh, piedā, īstenot tādu plašu izpētes procesu, Un tāpēc, nu, pēc attiecīgi kompre, priekšētāta konferences slēpuma šis ziņojums tika piešķirts agrī kom komitejai kā vadošajai komitejai. Es neizteicos pret to, man likās, ka ir tikai loģiski, ka mēs līdzdarbojamies. Hāzekamps kundze teica, ka esat izteicies pret, tā tas viss nebija. Bet, nu, lēmums ir pieņemts. Man ir uh, ārkārtīgi skumji, ka šāda veida iebildumi un pārmetumi tiek izteikti. Nu, varbūt, ka godātā deputāte varētu kļūt par ānu referenti un strādāt pie šī ziņojuma, tādā veidā dodot savu ieguldījumu. Mēs taču zinām, ka jūs pie tā strādājat un tam līdzīgi, un nu, tāpēc mēs visi ārkārtīgi priecātos, ja jūs savu plašo pieredzi un izpratni un ekspertīzi par visu šo jautājumu attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību šādā veidā ieguldītu kopējā darbā. Nu, un tad tādā veidā pilnīgi noteikti arī jūsu rokās būtu kontrola pār šī ziņojuma kvalitāti. Nu, ja es no savas puses esmu kaut kur kļūdījies, tad es atvainojos par to. Bet man tiešām nav radusies sajūta, ka es kaut kādā veidā būtu kļūdaini visam šim jautājumam piegājis. Un, kā jau teicu, pilnīgi noteikti man nav kaut kādas interpersoniskās ierentesības rīkoties tā vai citādi. Jūsu rakstītais bija tādā ļu, emocionāli ļoti tādā augstā līmenī. Tad sita augstu vilnu emocijas jūsu rakstītajā un par to man mm, jāsaka skumji. Mēs, protams, kā koordinātori varam par to vēl arī apspriesties, bet es domāju, ka tas īsti nav nepieciešams. Līdz ar to, lūk, tas arī viss no manas puses par šo punktu. Atvainojiet, ka man nācās nākt klajā ar šīm eh, pie, piezīmēm, bet jāsaka, uzskatīja par vajadzīgu paskaidrot notikušo. Tālāk, dāmas un kungi. pavisam par citu tēmu. Viens no mūsu ļoti cienītiem kolēģiem, ar ko esam vienmēr lieliski varējuši sastrādāties, Žans Pols Denano, ir pieņēmis lēmumu doties pensijā šī mēneša beigās. Un attiecīgi šo parlamentu arī dzen atstāt. Nu, viņš vēlas atpūsties. Nez, nezinu, kāpēc nes tā. Žampola, tu izskaties tik lieliski, tu izskaties svaigs un darbam gatavs. Kāpēc tev vajadzīgs atpūsties? Tu esi lieliski arī strādājis šeit parlamentā, nenoliedzami pie dažādiem ziņojumiem, bet, nu, protams, ka mums jārespektē tava, tavas vēlmes un uh, to arī darām. Žans Pols Denano Ir kolēģis, kas šeit parlamentā strādājas jau kopš 2014. gada, bet pirms tam jāsaka, viņam bija plaša karjera limuzīnas reģionā Francijā. Lielāko dzīves daļu viņš tieši tur arī pavadījis, čakli darbojoties valsts sektorā, dažādos amatos, kā mērs un mēra priekšēts. 1977. gadā jūs sākāt savu profesionālo um, darbu, jūs, kā jau teicu, bijat mēra vietnieks, vietnieks, vicepriekšādātājs un beigu beigās arī reģion, limuzīnas reģionālās padomas prezidents. Un tad no šīs savas ļoti mīlētās dzimtenes jūs arī cieši iesaistījāties darbā. Viņš arī agrī komitejā darbojies visus šos gadus un kā pilntiecīgs loceklis eh, arī budžeta komitejā. Arī, piemēram, Čakli strādājas pie olbaltumvielu, proteīna augu audzēšanas ziņojuma. Es tiešām spēju novērt, es vienmēr esmu augstu vērtējis jūsu, tā teikt, vēsā prāta pieeju darbam. Bet, nu, viens pārmetums mums tomēr jums jāizsaka. Jūs ar visu šo, eh, nu, ar visu kaismi jūs esat nodarbojies arī ar mūziku. Jūs spēlējat ģitāru un akordeonu. Par, jūs esat slavens burtiski ar to Francijā. Jūs arī Francoāzi Holāna, Olāna eh, vēlēšanu kampaņas laikā viņu atbalstījāt, tā teikt, mudikāli, muzikāli, un mēs tiešām ceram, uh, ka jūs, nu, beidzot kaut kad tomēr arī uzspēlēsiet mums to, jūs nu nesat vēl darījis. Nu, cerams, cerams, ka tāda iespēja mums vēl būs. Nu, kādās šais brīvākajās dienās varbūt tiešām var ierasties pie mums. Uh, apciemot mūs un, mēs, un uzspēlēt. Ir tik vienmēr tik ļoti jauki, ja ir šāda brīvā laika pavadīšanas um, vēlmes un hobiji, tīpaši tad, ja tas saistīts ar mūziku. To vērtēju ārkārtīgi augstu, jo man pašam jāsaka, šai jomā nav pilnīgi nekāda talanta. Tomēr jāsaka, interesi par to man ir ļoti liela. Nu, man gan eh, varbūt ir talants vienkārši mūzikā klausīties. Nu jā, bet citādu šādu talantu man nav. Un tāpēc, kad es tagad redzu, nu, ja dzirdu, ka kādam ir absolūtā dzirde un viņi var vienkārši tā dziedāt un muzicēt, tad uzskatu to par visai apbrīnojamu faktu. Vēlreiz liels paldies tev, Žanpol! Tevis mums pietrūks, un mēs tiešām vēlam tev visu to labāko tavā turpmākajā dzīvē un darbā. Un, nu, ja vēl kāds kaut ko vēlas teikt, tad tagad es vienkārši gribētu, nu, dot varbūt jums nedaudz vārdu, vai arī citi kolēģi var izteikties, bet, nu, jā, tāda jau šī dzīve ir, tu dosies prom. Un, nu, mēs jau ar kaut kad šo parlamentu atstāsim nenoliedzam gaidāms vēlēšanas un tā tālāk. Un mēs visi, protams, vienā brīdī atgriezīsimies savās mazajās dzim dzimtenes valstiņās. Tālāk došu vārdu Andrija kungam. Oui, merci beaucoup. Andrijā kungs, paldies priekšādātāji, paldies par šiem vārdiem. Tie ir ļoti patiesi vārdi. Mēs tiešām, mums visiem ir siltas jūtas pret Žānu Polu, Viņš ir tāds ļoti daudzšķietnēns deputāts bijis, mums visiem kolektīvi viņa noteikti piekrist. Kā koordinators es arī gribu vienkārši pāris vārdos, gan kā draugs, gan kā koordinators vēlos pāris vārdos um, vienkārši pastāstīt, cik ārkārtīgi liels prieks man bija strādāt kopā ar Žanu Polu Denano. Viņš, jā, jā, viņa muzikālais talants, ko jūs nu pat minējāt, um, arī ir lielisks, viņš tiešām ir tāds liels valsts vīrs. Es jāsaka, ļoti vēlā posmā atklāju šos viņa talantus. Bet, nu, varu tikai teikt, ka viņš tiešām ir uzticams, tāds cilvēcīgs un uh, lielisks cilvēks. Viņš vienmēr ir strādājis, respektējot citus Un šai sektorā, lauksaimniecībā viņš ir darbojies ar plašu entuziasmu, spēja sazināties ar dažādām politiskām grupām, strādāt pie tā visa. Un Un tiešām paldies par visu viņu ieguldīto darbu. Un no sirds vēlos teikt, ka uh, Viņš šo savu entuziasmu iesaist ar entuziasmu par demokrātiju, par uzticību. Nu, tas ir bijis raksturīgs visiem šiem darba gadiem, tāpēc milzu paldies viņam par to, ka viņš vienkārši ir, ka viņš bija ar mums. Un arī šī politiskā karjera, ko viņš īstenojas, politiskais darbs, ko viņš veic, tiešām ir apjomīgs. Paldies priekšādātāji, ka arī devāt man iespēju teikt viņam paldies un uh, viņu, nu, tā teikt, paslavēt. Un paldies arī par draudzību, ko viņš man izrādījis šo gadu gaidā. Paldies, paldies tālāk, Desakungs, priekšādātājiem. Es gribu piev pievienoties priekšādātājs Jekērska vārdiem un arī Ērika vārdiem tāpat pievienoties Vienkārši vēl gribu teikt, arī savas politiskās partijas vārdā gribu teikt siltu paldies no, nu, par darbību šai komitejā un eh, vēlamies, vēlam visu to labāko jums tālākajā dzīvē. Es tiešām ceru, ka tieši tā kā Sikerska kungs teica, kaut kad tu pie mums arī atbrauksi, apciemosi mūs un eh, manas tā politiskās grupas vārdā vēl tev tiešām visu to labāko. Denano. Denano kungs, paldies priekšādātāji. Nu, esmu ļoti aizkustināts par to, kas šorīt notiek par šiem vārdiem. Man tiešām šī pēdējā lauksaimniecības komitejas sanāksme, kurā piedalos, vēlos tiešām visiem un visām teikt siltu paldies. Tas tiešām tāds īpašs moments man. Un priekšādātāji gribēju vēl tikai teikt, ka es tiešām ļoti augstu esmu novērtējis to, kā jūs esat vadījis šo komiteju. Tas vienmēr bijis uh, nu tā no vienas puses tā autoritāte, tāpat laikā arī iecietīgi, draudzīgi, jo šis komitejas darbs, protams, ir nozīmīgs. Paldies arī visiem kolēģiem par to cieņu, un, ko, iz, ko mēs izrādam viens otram kā kolēģi. Tas bija ļoti liederīgi darbā. Katrs šai komitejā ir varējis izteikties, paust savu viedokli, un pēc tam savukārt uz, ir uzklausījis e, tālākas e, dažādas veidas kompromisa iespējas, tā lai tas viss nāktu beigās par labu pilsoņiem. Es domāju, tas arī ir tas Eiropas spēks, tas ir mūsu komitejas spēks, ka mēs varam šādā veidā sintezēt šos viedokļus un domas, un tas nāk par labu iedzīvotājiem. Tātad, lūk, man tiešām ļoti emocionāls brīdis, un patiešām milzu paldies par visu, ko esat darījuši, par visu, ko sakāt tagad, nu, kas attiecas uz muzikālo daļu, jāsaka, tad es ārkārtīgi priecājos, ka būs šī man iespēja vairāk atkal pievērsties mūzikai. Šajos četros gados man nav bijis laika ar tik daudz ar to nodarboties, kā vēlētos. Turklāt, uh, Nu, lūk, man vairāk tad izdodas mūziku, teiksim, nodarboties ar mūziku, nekā, piemēram, runāt angliski. Nu, tas ir tas mans talants. Katram tiešām ir savs, bet, nu, tiešām paldies par šo ļoti emocionālo mirkli eh, šodien. Paldies! Čikujem bardzo, merci beaucoup. Liels paldies! Priekšādātājs saka paldies arī franču valodā Deneno kungam. Nu, līdz ar to nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Kā jūs labi zināt, tad augstnes piesārņošanas globālais simpozijas notika Romā no 2. līdz 4. maijam. Tur piedalījās, mm, to organizēja FAO. Un, diemžēl, mēs paši piedalīties šai simpozijā nevarējām. Bija arī tāda mini plenāra sesija, Bet katrā ziņā jā, paši nevarējām turp nokļūt. Tātad FAO, jeb pārtiks un lauksaimniecības organizācija ANO paspārnē. Un tā kā mēs nevarējām paši tur piedalīties, tad vēlējos, lai mm, uzaicinām kādu, kas var mums pastāstīt, sniegt ziņojumu par to, kas tika apspriests šai simpozijā. Vārgas kungs veselības apsvērumu dēļ šodien ierasties nevarēja. Viņu aizstāja Rodrigo de la Puerta Viņš ir Briseles m, mm, sadarbības dienesta pārstāvis eh, no FAO šeit, Briselē tātad. Mēs taču zinām, cik ārkārtīgi svarīgi ir m, mm, augsne kā tēma, un esmu pārliecināts, ka pie šīs tēmas nenoliedzam laiku pa laikam atkal atgriezīsimies, jo augsne un ūdens ir tās eh, pamatvērtības, priekšnosacījumi jebkam, ko mēs tālāk daram, piemēram, ražojam pārtiku. Tātad lauksaimniecība bez tā iztikt nevar. Un augstnes pārvaldība līdz ar to arī ir ārkārtīgi nozīmīgs temats. Arvien mazāk ir pasaulē nu, tādu labu kvalitatīvu augšņu, un līdz ar to tas ir svarīgi. Tātad augsnes kvalitāte, te tā ir tāda nozīmīga vārda. Nu, vairs tālāk liek jūs laiku netērēšu, uzklausīsim prezentāciju, bet nu tā tad lūk, priecājamies jūs šeit redzēt, tūlīt pat jums došu arī vārdu. Un pēc tam, kad nonāksim pie jautājumiem, tad gribētu visus tomēr lūgt izteikties pēc iespējas īsi, jo mums visdrīzāk kaut kad nākotnē noteikti vēl nāksies pie šīs tēmas ķerties atkārtoti. Priecājamies, ka mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar FAO līdz šim jo iestājāmies taču par vienām un tām pašām vērtībām. Lūdzu, jums Delapoertas kungs vārds. Lielas paldies, paldies godātais priekšādātāji! ārkārtīgi liels prieks, ka varam būt šodien pie jums un izmantot šo iespēju, lai pastāstītu par to, cik svarīgi ir veselīga augsne, kāds ir tās ieguldījums pārtiks nekaitīgumā un ilgspējīgā attīstībā. Pirmām kārtām gribu teikt paldies komitejai, šai komitejai par to, ka tā vienmēr ir atbalti, atbalstījusi šo, šī jautājuma izskatīšanu. Jūs varbūt atcerēsieties, ka 2015. gada decembrī Tieši šī komiteja un NV komiteja kopā ar DEVE komiteju noturēja virkni sanāksmi un diskusiju uh, tajā brīdī, kad tika, nos, kad tika noslēgtas starptautiskās augsnes dienas un tika iedibināta um, starptautiskā augsnes diena kā tāda, bija organizēta arī izstāde, kurā tad tika uzsvērts tas, cik ļoti veselīgai aug, augsne daudz nozīmē cilvēka dzīvē. Kā jūs atceraties, kā jūs labi zinat, tad augsne ir lauksaimniecības pats pamats, un tas ir tas līdzeklis, kas ļauj visa veida audzēt augus, kas, kas izmantot pārtoks ražošanā. Faktiski tiek atklāts, ka 95% pārtikas, ko mēs patērējam, tiešā vai netiešā veidā tiek eh, ražoti caur augsni kā tādu vidutāju. Veselīga augsne ir ļoti svarīga arī agri pārtikas sistēmās. Augsne piedāvā vajadzīgās barības vielas, ūdenis, kābekli, atbalstu saknēm, kas vajadzīga šiem pārtikas augiem augšanai. Bet, ja mm, pārtika tiek audzēta piesārņotās augsnēs, tad jāsaka, eh, šie augi var tālāk arī tikt pakļauti kontaminācijai jeb, mm, un rada risku cilvēku veselībai. Jāsaka, lielākā daļa pasaules augsnes resursu ir nu, tādā vidējā vai sliktā vai pat ļoti sliktā stāvoklī. Uh, Līdz ar to mm, valdības, individuāli privāsē sektora, parlamentu un citos līmeņos ir mm, jāizteno dažādi veidi rīcības, lai situācija nepasliktinātos. Augstas, augstnes piesārņotība ir viens no būtiskākajiem draudiem, kas pēdējo gadu laikā un arī ilgi pirms tam ir ticis atstāts novārtā, jo to faktiski tā vizuāli uztvert nav iespējams. Un līdz ar to tas ir tā, tāds kā slēptas briesmas vai draudi. Mēs ļoti labi redzam, piemēram, gaisa un ūdens piesārņojumu, bet augsnes piesārņojumu no nu, ar nebruņot acis saskatīt nevaram. Augsne darbojas kā filtrs un kā tāds bufers dažādu veidu piesārņotājiem un neļauj tiem nonākt pārtiks ķēdē. Bet jāsaka, ir arī zināma ierobežojuma augsnes darbībai. Nu, piemēram, augsnes spēja tikt galā ar piesārņojumu ir ierobežota. Augsnes piesārņotība samazina ūdens kvalitāti, gaisa kvalitāti un rada arī dzen ļoti nopietnas eh, ekonomikas izmaksas, un tās neļauj nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, tā samazina eh, ražu apjomus, un šīs ražas padara nekaitīgas ne, ne lietošanai. Tas, protams, ietekmē tālāk cilvēku veselību un vidi. Cilvēka darbība, jāsaka, ir galvenais augsnes piesārņošanas eh, cēlonis. Rūpnieciskā un urbānā darbība var radīt virkni dažādu kaitīgu ķimikāliju un e, atkritumu daudzumu, un tie tad nonāk vidē. Tas e, neilgspējīga lauksaimniecība un lopkopības darbības arī var piesārņot augsni. Un līdz ar to augsnes piesārņošanas novēršanu vajadzētu uzskatīt par svarīgu prioritāti mūsu darba kārtībā. FAO un globālās spaugsnes partnerība ir organizācijas, kas cieši apņēmušās veicināt ilgtspējīgo augsnes pārvaldību un strādā pie pasākumiem, kas ļautu profilaktiski pievērsties un minimizēt augsnes piesārņojumu. Globālais simpozijas par augsnes piesārņojumu, ko, kā jau priekšredētājs minēja, FAO organizē pirms divām nedēļām Romā, bija ļoti veiksmīgs pasākums tiešām jutām arī tādu taustāmu rezultātu. Mm, līdzdarbojās ļoti daudz dažādi partneri, tur bija zinātnieki, mm, kopienas pārstāvi, politiku izstrādātāji, nozars pārstāvi, zemes lietotāji no visas pasaules godātie deputāti, augsnes piesārņošana ir globāla rakstura problēma, kas, protams, iet pāri robežām. Globalizētā pasaulē mums vajadzētu būt atbildīgiem par to pēdu, ko atstāja cilvēka darbība ne tikai mūsu pašu valstī, bet, piemēram, arī kaimiņu valstīs vai trešās valstīs, kas tāpat laikā piedā, um, piegādā mums preces. Augsnes piesārņojumu globālais aptvērums, jāsaka, šobrīd pat nav zināms, jo trūkst informācijas, ir dažādas plaisas datos, ir īpaši attīstības valstīs šie dati nav pieejami, un tādējādi mums nav kapacitātes, jo šīm valstīm nav kapacitātes un resursu, lai izvērtētu un labotu um, gadījumus, kad augsne tiešām ir ļoti piesārņota. FAO uzdevums ir brīdināt par šo slēpto draudu un veicināt šo attīstības valstu kapacitāti cīnīties ar šo problēmu, vienlaikus veicot arī visaptvarošu izvērtējumu attiecībā uz augnes, augsnes saindējumu vai piesārņojumu. Zinātniskais pamats, eh, kā jau kolēģis eh, stūlīt skaidros, faktiski ir identificēts, zinātniskie dati ir pieejami un tagad ir nepieciešams eh, pāriet pie darbiem. Godātie deputāti, ļaujiet man arī izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas Savienībai kā tādai par tās ilgo un pamatīgo atbalstu globālās augsnes partnerības darbībai. Un paldies, ka palīdzat strādāt arī mums pie veselīgas augsnes jautājumu. Mēs ceram, ka šī veiksmīgā sadarbība ar Eiropas Savienību tuvākajā nākotnē arī vēl pieaugs, tā lai mēs varētu cīnīties pret augsnes piesārņošanu un tādējādi novērst šos slēptos draudus. Vien šai kontekstā tiešām gribu paust cerību, ka Eiropas parlamentam šeit, ka Eiropas parlaments izmantos savu lomu, kas tam spēlējam šai jumā. Mana kolēģi Natālija Rodrīgas Euģēnija no, faktiski no Spāņu mafijas šai jomā, tātad no globālās augsnes partnerības sekretariāta FAO. Tagad e, izklāstīsim nelielu prezentāciju par simpoziju galvenajiem secinājumiem un pastāstīs par to, kā tālāk virzīties uz priekšu. Paldies par uzmanību! Thank you very much, Rodrigo. Paldies, uh, Rodrigo, par uh, šiem ievadvārdiem un arī par iedvesmojošo runu. Es uh, iepazīstināšu jūs ar dažiem tehniskiem aspektiem attiecībā uz augsnes piesārņojumu un arī rezumēšu mūsu secinājumus un arī rekomendācijas, pie kurām mēs nonācām simpoziju laikā. Uh, Rodrigo jau pieminēja, ka uh, augšņu piesārņojums ir smaga realitāte, un kāpēc tā ir smaga? Tāpēc, ka pirmkārt notiek ķīmiska augsnes degradācija, un uh, kaitīgas vielas ir atrodams augsnē lielākās koncentrācijās nekā uh, būtu normāli. Uh, Mūsu tehniskā grupa uh, globālās augšņu partnerības ietveros 2015. Uh, gadā izstrādāja ziņojumu par galvenajiem apdraudējumiem augsnēm un augšņu stāvoklim, un augšņu piesārņojums tika identificēts kā viens no galvenajiem draudiem Eiropā un Eirāzijā. Augšņu piesārņojums ir tieši apdraudējums uh, augšņu stāvoklim. Uh, Un mēs esam atbildīgi par šā piesārņojuma rašanos. Cilvēku darbības ir galvenais cēlonis augšņu piesārņojumam, galvenais piesārņotājs. Ir daudz dažādu mm, kaitīgu vielu, kas nonāk vidē pašlaik tūkstoši, atvainojiet, 104 44 tūkstoši ķīmisko vielu ikdienu nonāk vidē, un mums nav ne mazākās nojausmas par to, kāda ir šo vielu sastarpējā iedarbība. Piemēram, Eiropā ir vairāk nekā 340 tūkstoši piesārņoto vietu, kuru situācija ir jārisina un uh, izmaksas varētu būt lielas, taču aprēķini liecina, ka 2,8 miljoni uh, vietu varētu kļūt uh, piesārņotas nākotnē, un tas ir Eiropā vien. Turklāt mums nav ne mazākās jausmas par uh, difūzijas piesārņošanu, kas notiek uh, lauksaimniecības ķimikāli izmantošanas ceļā. Uh, Augsnes piesārņojums, kā jau Rodrigo un priekšsēdētājs teica, rada būtisku ietekmi uz ūdens un gaisa kvalitāti un ietekmē mūsu veselību, vides stāvokli, kā arī pārtikas nekaitīgumu un pārtikas ražošanu. Pasaules prognozētais iedzīvotājs skaits ap 2050. gadu varētu sasniegt 9 miljārdus un būs nepieciešama nekaitīgas pārtiks piegāde. Globālā augsnes partnerība ir izstrādājusi vadlīnijas augšņu pārvaldībai, kas varētu palīdzēt uh, ražot par 58% vairāk pārtikas prognozētajai populācijai. Būs nepieciešams 60% pārtiks ražošanas apjoma pieaugums. Uh, Ja mēs ieviesīsim ilgtspējīgas augšņu pārvaldības prakses, mēs šo rādītāju arī varēsim sasniegt. Augšņu piesārņojums ir tieši apdraudējums ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kurus mēs visi esam pieņēmuši. 12 mērķu sasniegšana ir tieši saistīta ar augsnes piesārņojumu novēršanu un samazināšanu. Globālais augšņu piesārņojuma simpozijas ir uzskatāms par veiksmīgu. Mums izdevās sapulcēt vairāk nekā 500 zinātnieku, politikas veidotāju, cilvēku no nozerēm, valdību pārstāvju un augšņu lietotāju, un viņi intensīvi strādāja trīs dienu gaitā, izstrādāju secinājumus un komentārus, kurus es eh, jums izklāstīšu, ir skaidrs, ka augšņu piesārņojums ir globāls apdraudējums. Mums ir prezentācijas no visas pasaules, kas tika sniegtas simpozija laikā, un ir skaidrs, ka šī problēma ir aktuāla visur. Situācija ir satraucoša, taču mums ir iespējas to risināt. Pagājušā gada decembrī uh, ANO vidas programmas eh, asamblejas eh, sesijā tika parakstīta deklarācija par augšņu piesārņojumu, par tā novēršanu un samazināšanu. Galvenie augšņu simpozija secinājumi bija tādi, ir zinātniski pierādīts, ka augšņu piesārņojums patiešām rada draudus lauksaimnieciskai ražošanai, pārtiks nekaitīgumam un cilvēku veselībai. Cīņai ar augšņu piesārņojumu ir nepieciešami kopīgi centieni, gan no jūsu, gan no mūsu, no visu puses, lai novērstu, samazinātu un uh, labotu augšņu piesārņojumu. Galvenais piesārņojuma avots ir cilvēka veiktās darbības rūpniecība, atkrituma apsaimniekošana, bet arī lauksaimnieciskās darbības. Uh, Mums ir jāiegulda ilgtspējīgās augšņa apsaimniekošanas praksēs. Augsnes piesārņošanas novēršanai būtu jākļūst par pasaules prioritāti numur viens, jo um, piesārņotas augsnes attīrīšanas izmaksas ir milzīgas. Uh, par prioritāti būtu jākļūst novēršanai globālā augšņu piesārņojuma situācija joprojām ir nezināma. Mums ir jāiegulda uh, informācijas sistēmās attiecībā uz augsnēm, lai mēs varētu apzināt šo situāciju. Mēs vēlamies ieguldīt uh, līdzekļus pilotu pētījumos dažādos pasaules reģionos, jo īpaši Āfrikā un Āzijā, jo tur uh, problēma ir ļoti izteikta un vienlaikus ir ļoti maz normatīvu instrumentu, lai kontrolētu augsnes piesārņojumu, un mums nav datu par to, kas notiek šajos reģionos. Rekomendācijas, ar ko nāca klajā visi simpozija dalībnieki, bija šādas. Ir svarīgi informēt sabiedrību, sākot no bērniem un jauniešiem līdz pat politiķiem un uh, lauksaimniekiem, lai viņi uh, saprastu, kas ir augšņu piesārņojums un uh, kā risināt uh, tā radītās problēmas. Uh, Globālās eh, augšņu partnerības loma šajā ziņā ir ļoti svarīga. Mēs esam rīkojuši informatīvās kampaņas, mēs to darām katru gadu, informējot par galvenajiem apdraudējumiem augsnēm, un šīs gads īpaši neatšķiras. Mēs īstenosim informatīvo kampaņu Pasaules augšņu dienā, kas eh, būs rudenī. Es jums par to pastāstīšu vairāk. Vēl viena ideja, kas radās šajā simpozijā, bija tāda, ka ir nepieciešams izveidot divas tehniskās darba grupas, kas varētu atbalstīt lēmumu pieņemšanas procesu un sniegt tam vajadzīgo informāciju. Šīs darba grupas izstrādās kontekstualizētas vadlīnijas, lai palīdzētu konstatēt augšņu piesārņojumus, ziņot par to. Kā jau es sacīju, augsnes piesārņojuma novēršanai ir jābūt prioritārai Un, lai mēs varētu novērst piesārņojumu, mums ir jāīsteno praksē uh, esošās vadlīnijas, piemēram, kodeks elementārium, uh, vadlīnijas par ilgtspējīgu augšņu pārvaldību, pesticīdu kodeksu, um, bakteriālās rezistences plānu. Uh, un uh, mums ir arī jāuzlabo šī īstenošana, lai mēs nodrošinātu augsnes piesārņošanas novēršanu. Tāpat mums ir jāsakmē kapacitātes uh, palielināšanas un apmācību aktivitātes. Kā jau es jums iepriekš sacīju, mēs uh, Pasaules augsnes uh, dienā decembrī sāksim uh, būtisku informatīvu kampaņu. Jūs vēlties pievienoties, uh, sazinieties ar mums. Uh, Šogad mēs eh, īstenosim simpozija eh, rezumējošo dokumentu un mēs mēģināsim eh, viest praksē visas šīs rekomendācijas, sagatavot tehniskās rokas grāmatas reģionālās augšņu piesārņošanas novēršanai. Mēs tomēr saskaramies ar lieliem ierobežojumiem. Ir vajadzīgi lielāki finanšu resursi, ko ieguldīt konkrētos pasākumos, lai nodrošinātu augšņu labu stāvokli. Un uh, šajā ziņā mēs gribam pateikties par Eiropas Savienības atbalstu, bet mēs gribam, lai jūs turpinātu būt mūsu sabiedroties šajā darbā. Augšņu piesārņojums apdraud ilgtspējīgu attīstību, un to var novērst tikai ar praktiskām darbībām uz vietām. Tāpēc sadarbosimies, lai sekmētu augšņu labu stāvokli mūsu pašu pārtiks nekaitīgumam. Tagad mums ir startautiskie mērķi, mums ir zinātniskie dati, un nekādu ieganstu nerīkoties vairs nav. Ir pēdējais laiks ķerties pie darba. Paldies par uzmanību! Būtu jauki, ja mēs šo informāciju varētu saņemt. Sendras kundze, Vaicakungs un Hoislinga kungs ir pieteikušies, lūdzu runājiet tikai vienu minūti katrs, jo citādi mēs nokavēsim kopīgo uzklausīšanu ar NV komiteju. Pēc tam runās Enjo kungs, bet vispirms Sendras kundze. Paldies priekšsēdētāji! Un paldies arī par šo prezentāciju un uh, ziņojumu. Es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Es pats es, pati esmu no Galīcijas, un viens no maniem galvenajiem uzdevumiem tur, kā deputātei, ir apmeklēt uh, lauku reģionus, kurus ļoti skāra rūpnieciskie atkritumi un atkritumi kā tādi. jo mūsu autonomās pārvaldes struktūras izmanto lauku reģionus, uh, Uh, uzskata lauku reģionus par tādām pamestām teritorijām, un bieži vien tur tiek nogādāti atkritumi no visas valsts. Mm, atkrituma pārstrāde ir ārkārtīgi svarīga. Es domāju, ka mums visiem ir jāiesaistās šajā darbā. Mēs indējam paši sevi, mēs indējam mūsu augsnes un uh, cilvēkus, kas dzīvo lauku reģionos. Šī ir ļoti bīstama situācija, tāpēc ir svarīgi, lai mēs tajā iedziļinātos, Un, kā jau priekšsēdētājs sacīja, mums par to ir jārunā agrī komitejā un jāraugās, vai uh, šī situācija ir aktuāla tikai mūsu valstī, vai arī tās ietekme ir plašāka. Es jums pilnīgi piekrītu, Senras kundze. Es domāju, ka šajā komitejā mēs konkrētai tēmai pievērsīsim lielāku uzmanību, vaicakumīt pašreizējo KLP, lai mēs varētu labāk pasargāt augsnes. Paldies, un tālāk vārds eh, Hoislinga kungam augsnes, kuras vairs nevarēs izmantot. Iespējams, ka jauno lauksaimniecības politika varētu ņemt vērā šo. Patiesībā varbūt, ka vajadzētu <clears throat> īšus, kuriem ir nepieciešams mēslojums. Tātad jauno tehnoloģiju izmantošana augsnes uzlabošanā. Mani tas lielā mērā interesē. Yes, thank you very much. Paldies priekšsēdētāji, kā Aņju kungam. Arī man bija jābūt citā uh, sanāksmē un jābalso, tāpēc es nevarēju būt klāt, taču šī tēma man liekas ārkārtīgi svarīga un interesanta, un es te redzu lielu potenciālu padarīt mūsu augšņu kvalitāti labāku, un tāpat arī lauksēmniecība varētu būt ieguvēja, jo ražošana kļūtu ilgtspējīgāka, mēs uh, varētu uh, ieviest uh, virkni risinājumu un novērst augsnes kvalitātes pasliktināšanos, ko rada lauksaimniecība. Tāpat varbūt arī jaunas tehnoloģija inovācijas varētu palīdzēt, to starp ekoloģiskās inovācijas lauksaimniecības zemju kvalitātes uzlabošanā. Pašlaik notiek diskusija par mēslojumu regulas jautājumiem. Uh, un uh, tur bija runāts par uh, noteiktu vielu sastāvu samazināšanu sintētiskajos mēslojumos, un uh, augšņu kvalitātes labad ir jāteic, ka lauksaimnieki būs vainojami tajā, ja mēs atradīsim sintētiskos uh, ja mēs atradīsim šos kadmiju piemaisījumus pārtikas produktos, paldies un vērts nākamajam runātājam. Lūdzu, izsakieties ļoti īsi, jo NV komiteja īs pārstāvī jau sāk ierasties uz uzklausīšanu. Un, lai arī, protams, NV kolēģiem šis jautājums ir interesants. Tagad vārds Flanagana kungam, bet izsakieties īsi. Kad es tiku ievēlēts par eh, deputātu, eh, pirms tam es nekad nedavos eh, pie cilvēkiem un nestāstīju, ko tad es visu šeit sadarīšu, mm, mm, bet man ir jāatzīst, ka šī ir ārkārtīgi svarīga tēma. Uh, Iespējams, ka tā liekas mazāk svarīga par visu pārē, pārējo, kas ne, notiek pasaulē, taču tā ir svarīga, jo ja mēs nesakārtosim šo situāciju, mēs visi iesim bojā, tāpēc ir ļoti žēl, ka šeit ir tik maz cilvēku. Un uh, komentārs, kāds ir sakāms man, ir līdzīgs Enju kunga komentāram. Es vairāk bažītos par šo tēmu, jo ir. Uh, daudz labumu, ko sniedz anaerobā pārstrāde, notekūdeņu dūņu izmantošana un tā tālāk, bet ir zināmas bāžas un pilnīgi pamatotas bāžas par to, kas tad īsti notiek šajās, no, nonāk šajās notekūdeņu dūņās, pirms tās tiek apstrādātas. Tur ir smagie metāli, kadmijas un citi, un vai šie metāli tiek izņemti no šīm dūņām. Uh, Un eh, es labprāt uzzinātu, cik liela ir šī problēma un arī kā ir iespējams labot situāciju, ka tā ir pasliktinājusies. Kāda, jūsuprāt, ir mežsēmniecības loma? Es domāju, ka mēs kā inteliģenti dzīvnieki liekas pamazām uh, kļūstam par uh, bezmugurkalniekiem vai tārpiem, kas uh, sajauc pilnīgi visu kopā un nonāk kaut kādos dubļos. Uh, Un šīs uh, bāžas kļūst aizvien lielākas, kad es saprotu, ka man netiek atvēlēta pat minūte, lai par šo svarīgo jautājumu runātu. Viss šis uh, parlaments ir fars. Pesticīdi. Un 2000 uh, mēs esam izstrād, ir izstrādāts uh, plāns šo, ķīmi, šo ķimikāli izmantot.